ir komisijas priekšsēdētāja vietnieces Savienības augstās pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par Ukrainu. Ashtonas kundze nevarēja palikt pie mums, un viņas vietā jautājumu prezentēs uh, komisārs Stefans Fīles kungs, kuram es dodu vārdu lūdzu. Mr. Chairman, thank you. Godātais priekšstādētāji kungs, liels paldies par šo iespēju. Atvainojos uh, Aštons kundas vārdā. Viņa man lūdza dalīties ar jums informācijā, kur viņi vēlējās jums sniegt. Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti. Esmu ļoti priecīgs, ka man ir šī iespēja nākt klajā ar paziņojumu par esošo situāciju Ukrainā. Vēlos minēt komentārs, ņemot vērā trīs svarīgus notikumus Eiropas Savienības un Ukrainas ministru sanāksmi, kuras notiks Luksemburgā 28. oktobrī. Vietējās vēlēšanas, kuras notiks 31. oktobrī un 14. Eiropas un Ukrainas samits, kurš notiks Brīselē 22. novembrī. Pavisam nesen Ukrainā ir uh, notikušas liels progress brīvības jomā, vēlēšanas, kuras notika atbilstīgi startautiskiem standartiem. Ukraina ir attīstījusi dinamisku un arī ļoti plašu pilsonisko sabiedrību un uh, mēdīju vidi. Ir arī progress veikts cilvēktiesību jomā. Šo uh, progresa rezultātā Ukrainas valdības arī uh, vienmēr ir uh, tuvinājušas attiecības ar Eiropas Savienību. Līdz ar to ir pienācis īpašs brīdis mūsu attiecībās ar Ukrainu. Un to viss spilgtāk var arī redzēt uh, Eiropas Savienības un Ukrainas ļoti plašajā asociācijas līgumā. Pašlaik notiek sarunas par šo nolīgumu, un mēs šeit gribam uh, sasniegt vairākus mērķus - politiskā asociācija un ekonomiskā integrācija ar Eiropas Savienību. Uh, eh, Prezidenta Janukoviča valdība ir uzsākusi vairākas nozīmīgas ekonomiskās reformas šo pēdējo mēnešu laikā. Tās ir jāatbalsta. To vidū arī īpašs likums par valsts iepirkumu tam vajadzētu spēlēt lielu lomu cīņā pret korupciju, kā arī palielināt konkurētspēju. Gāzes nozares uh, likuma reforma, lai uh, Ukraina tūlīt pat varētu arī piekļaut, uh, iekļauties arī enerģētikas uh, līgumā un arī vienošanās ar e SVF Šie ir kritiski soļi, kādi ir spērti, lai varētu nodrošināt makrofinanciālo stabilitāti, nodrošināt pārskatāmību un izaugsmi. Šī reize šīs reformas ļoti pozitīvas, tās ir jāatbalsta. Ukrainas valdība ir izdevies arī nodrošināt stabilitāti, kas vairāk kārt varbūt ir tricinājusi Ukrainas politiku pēdējo gadu laikā. Uh, šī attīstība ir svarīga, ir jānodrošina efektīva pārvaldība šajā valstī. Tomēr esam nobežījušies, nobežījušies par uh, to, ka dažkārt pasliktinās situācija attiecībā uz pamatprincipu un pamatbrīvību ievērošanu Ukrainā. Mūsu bāžas galvenokārt eh, ir saistītas ar mēdīju brīvību iespējām, brīvību eh, asociēt, vienoties, pulcēties. Gutātie deputāti, ņemot vērā šīs fundamentālās vērtības, kuras ir um, svarīgas, kuras garantē arī katra cilvēka brīvību, tās nodrošina ļoti veselīgu ideju konkurenci. Uh, vērtī, šīs vērtības, kuras ir absolūti svarīgas sastāvdaļa um, atvērtai sabiedrībai. 1. oktobrī Ukrainas konstitucionālā tiesnāca klajā ar spriedumu kas atturēt izmaiņas konstitūcijā kāds veikts pēc pirmā gada. Šīs lēmums tikai palielina nepieciešamību Ukrainai panākt plašākas konstitucionālās reformas, īstenojot iekļaujoši konstitucionālo reformu procesu. Tur tiek runāts par galvenajiem jautājumiem, arī, kas tiek atrunāti parlamenta rezolācijā, pieņemt šajā gadā, 25. februārī ar mērķi izveidot ilgspējīgu konstitucionālo sistēmu atbilstīgi Eiropas standartiem. Eiropas Savienībai, mūsu dalību valstīm, respektējot cilvēku tiesības un demokrātiskos principus un uh, tiesas vāras izveidošanu. Šie ir absolūti fundamentāli principi, uh, kuriem mēs nevaram piekāpties arī attiecībās ar mūsu tādiem ļoti svarīgiem partneriem kā Ukraina. Arī mūsu tuvināšanās ar Ukrainu noteiks tieši tas, vai šie principi pamatvērtības tiek pilnībā īstenoti. Liels paldies komisāra kungam par runu. Un tagad runātāju grupu vārdā sāksim ar divas minūtes Galerkungs, EPP. Paldies priekšsēž, dārgie kolēģi. Ukrainai tauta ir vairāk kā izteiksies skaidrgaiši, ka tā vēlas Eiropeisku nākotni. Tomēr mēs saņem ziņojums, ka šī valsts attālinās no Eiropas. Tādēļ mēs šo debatī sarīkojam pirms pašvaldību vēlēšanām par ekonomiskām reformām. Mēs novembrī varēsim runāt kontekstā ar ES Ukrainas galotņu sanāksim. Mums jāsauc vārdā. Uh, cilvēku iebiedēšanu no slepenā e, dienas puses, e, ierobežojumu attiecībā uz presbrīvību un iespēju kandēt vēlēšanās. To nevar e, atsvērt ekonomiski panākumi. Autoritārās režīms un ekonomiski panākumi, tas ir Ķīnas pieeja, nevis eiropeiski. Tie, kas uh, šodien Ukrainā ir pie varas, nevar cerēt, ka viņi e, šādi būs panākums, tāpēc, ka Eiropa to varētu nepamanīt, vai arī tāpēc, ka arī iepriekšējās valdības e, e, laikā nebija panākuma attiecībā uz korupcijas apkrošanu, tā jau ir, bet nebija slepenā dienesta patvaļa, nebija Ļvivas bīskapa izspiegošana Eh, nebija eh, eh, partijas biroju, vien vēst pasākumu, tas viss notiek, un šeit ir tāds, kā zinām, deja vu efekts. Uh, un uh, eh, partiju vada Hošos, kas vada mediju impēriju un tagad vēl arī vada augstāko tiesnešu uh, iecelšanas kolēģi. Tas attālina Eiropu no Ukrainas, no, no e, Ukraina no Eiropas saimnības. Opozīcija tiek izslēgta no vēlēšanām, marinešu partijas tiek spontāni veidots un uh, tās patvarīgi pieļauj vēlēšanām. Kievā uh, pašvaldības uh, tiek atcelts, tur nebūs uh, vēlēšanas vēlēšanas, tur arī valdošajai partijai nebūtu iespēja uzvarēt vēlēšanas. E, mēs savus Eiropas pieredzi e, liekam tam pretī. Mūsu dalībvalsts pieņēma būtisks lēmums demokrātiskā kontensensā. Um, pār Eiropeiskam reformām, pār tiesisku valsti, pār konkrēti spējīgo tirgus ekonomiku, pār Eiropas integrāciju. Mēs vēlamies, lai Ukraina šo ceļu iet arī turpmāk kopā ar mums. Paldies! Mums ir. El kolega... Gracias, señor Galler. El kol... Paldies Galler kungam. Uh, Migais kungs ir pacēlis zilo kartīti. Vai tas tiešām ir, lai uzdot Galler kungam jautājumu? Galler kungs, vai jūs no Migaļska kungus klausīsiet jautājumu? Jā, lūdzu, jums vārds. Migaļska kungam mikrofons nav ieslēgts. Uh, Jā, paldies eh, par šo te uzdoto jautājumu. Ir vienmēr jauki, ja var atklāt debates. Nu, jūs eh, uzzīmējāt tādu ļoti melnu bildi par Ukrainu eh, šodien salīdzinām ar Ķīnu situācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Nevajadzētu nosūtīt tik spēcīgus aizskārumus. Jums ir 30 sekundes, lai varētu atbildēt Jācka kunga. Tas, ko es teicu, bija tā par ekonomisko labklājību ka to cenšas panākt ar autoritāriem paņēmieniem. Tā nav Eiropas pieeja. Un es šeit nezīmēju nekādas paralēlas, bet es teicu, ka tā būtu nepareizā pieeja. Eiropas eh, pieejā tas nav pieņemams. Un es domāju, ka es eh, runāju par ļoti reālu situāciju, kādā dzīvo cilvēki, un attiecībā uz to, kas ir eh, sasniegts ekonomiski, mums jāskatās uz faktiskiem rezultātiem. Paldies! Kaminska kungs, jums būs vārds pēc brīža. Nākošais Severīns, sociālistu grupas vārdā uz vienu minūti. Tādētāji, Ukraina mums ir ārkārtīgi svarīga valsts, un Ukraina ir valsts, kas saskars ar daudziem izaicinājumiem. Gribētu pateikties komisāram par eh, ļoti perfektu situācijas aprakstu, kā arī par eh, mūsu cerību aprakstu. Jaunā valdība tika ievēlēta brīvās un godīgās vēlēšanās, kuras atzīstam mēs visi. Es domāju, ka šodien ir īstais laiks ļaut šai valdībai darboties un lai tās sniedz rezultāts un nevajag spriest par pirmajiem tās darbības eh, brīžiem un nevajag spriest par tās rezultātiem vai rezultātu trūkumu. Reālā problēma šajās debatēs ir problēma, kas mums šeit ir. Mēs pārāk ātri sadalījām šo valsti Uh, tajos, kas ir par uh, austrumiem, tajos, kas par rietumiem. Un tagad mums ir problēma, jo tie, kas ir par Eiropu, viņi nav pie varas un viņiem ir tomēr jācenšas palīdz savai valstī, lai tā virzītos Eiropas virzienā. Tāpēc, priekšsēdētāji kungs, es domāju, ka šodien šī tieši ir patiesā problēma debatēs un uzskatu, ka mums vajadzētu saprast, ka patiesie pro-eiropieši ir pro-ukraiņi, uh, tie, kas var nodrošināt tiesiskumu, demokrātiju un panākt eiropeisku modernizāciju savā valstī. Un noslēgumā, noslēgumā gribētu lūgt kolēģis tomēr lemt par šīs rezolūcijas atcelšanu, kur mums ir paredzēts pieņemt, jo es domāju, ka valsts, eh, valstī priekšā ir vēlēšanas, eh, būs sarunas ar mums un nevajag pieņemt rezolūcijas politisko procesu vidū un pirms mums tik tiešām ir fakti mūsu priekšā, uz kuru pamat mēs varam pieņemt secinājumus. Paldies! Severina kungs, paldies. Valjana kundze uz divām minūtēm liberāļu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi. Šķiet, ka ir uh, reāls grūtības sadarbībā ar mūsu kaimiņu Ukrainu. Tāpat arī problēma ir uh, Ukrānai, jo no vienas puses tā uzskata, vienu dienu tā uzskata Eiropas sabiedroto, otru dienu par ienaidnieku. Domāju, ka jābūt uh, pragmatiskiem, jāatzīst situācija, kāda tā ir uz vietas un jārod kopīgie punkti mūsu darba kārtībā. Ekonomiskā sadarbība vienmēr ir bijusi Eiropas visspēcīgākais dzinējs integrācijas virzienā un Eiropa ir pamatā, ir parādā šai pragmatiskajai Uh, pieejai kopš 50. gada. Tā tad ir jāvērš uzmanība uz institucionālām un ekonomiskām reformām Ukrainā. Tām ir jānotiek vienlaicīgi. Šī divu ceļu pieeja, divu virzienu pieeja ir ārkārtīgi svarīga, ja mēs gribam. Ja mēs gribam iziet no šī aburtā loka un nodrošināt demokrātiju uh, šajā valstī un austrumu kaimiņzemēs, mums vajadzētu atbalstīt veselīgu uzņēmējdarbības vīdi un uh, jācenšas Ukrainā veidot eh, funkcionējošu tirgus ekonomiku, veicinot eh, īpašumu un PVN reformas, jācīnas pret eh, ļoti augstu līmeņu korupciju. Un tieši tāpēc asociatīvais nolīgums būtu ļoti spēcīgs instruments. Tieši tāpēc mums jāturpina savas sarunas par brīvās tirzniecības zonas izveidošanu un jārunā par Ukrainas iekļaušanu energo kopienas līgumā. Tāpēc es pozitīvi vērtēju Ukrainas iestāšanos PTO, to vajadzētu uzskatīt par būtisku soli, lai e, Ukraina arī atzītu un pieņemtu Eiropas ekonomiskos standārtus. Ceru, ka mēs varēsim pārvarēt uh, brīvās tirzniecības uh, zonas sarunu nepārtrauktu atcelšanu un ka nonāksim beidzot pie apusējas uzticības, kas ir ārkārtīgi svarīga reģionam un Eiropai. Lian, e, e Valēnas skundze, paldies. Tālāk Harmsa kundze no zaļajiem uz trim minūtēm. Vielen dank, Herr Präsident. Um, ich möchte erst... Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, vēlos teikt, ka es saprotu tās bažas, ko atsevišķi deputāti pauž saistībā ar šiem nedemokrātiskajiem aktiem äh, Ukrainā. Es uh, saprot šīs bāžas. Mēs saņem aizvien vairāk ziņojumu par spiedienu žurnālistiem, par draudiem, kas ir, tiek izteikti attiecībā pret eh, opozīcijas eh, pārstāvjiem, pret tiem, kas eh, ir NVO dalībnieki, tiem, kuri cīnās par demokrātiju, un kāda loma šeit ir slepeniem dienestiem, lai neteikt, ka tā ir biedējoša. Taču debats par preses brīvību un demokrātisko attīstību. Nav sākušās pēc pēdējām vēlēšanām, es to esmu atkārtojis vairākas reizes. Visi galvenie spēlētāji Ukrainā vienmēr ir izmantojuši savus pilnvars, lai un ļaunprātīgi bieži ir izmantojuši, lai pirmajā vietā liktu savas intereses. Un tieši šis apstākļus eh, mums eh, rada lielas bažas. Un ja mēs pieņemtu šo eh, rezolūciju, neuzdodot sev atsevišķus jautājumus, tad kam mēs gan izdarītu pakalpojumu? Es esmu nobažījusies par pieaugošo Krievijas ietekmi uz Ukrainas ekonomiku, enerģijas jomā un arī citās nozarēs šī ietekme ir krietni vien paplašinājušies, un tāpēc es eh, gribētu jūs aicināt rīt nebalsot, bet ļoti rūpīgi izpētīt situāciju Ukrainā visās jomās eh, pēc tam, kad delegācija ir apmeklējusi Kijievu. Jo eh, pēc divām nedēļām nedēļas nogalē būs delegācija, kas dosies uz Kievu, un mēs varēsim izpētīt visas sektors un izlemt, kāds tad būs vārds sakāms Eiropas parlamentam. Savā laikā es pavadīju daudzus draugus no Ukrainas, kas bija, tas notika vēl pirms demokrātijas laikmatā. Viņi bija uz pareizā ceļa un pēdējās vēlēšanas notika, demok ņemot vērā un respektējot demokrātijas um, noteikumus. Un ja lieta stāvvietā jau uzlabotos kļūst sliktāks, tad mums ļoti rūpīgi ir jādomā par to, kā mēs paudīsim savu nostāju. Un es negribētu pieņemt nekādu lēmumu pirms delegācija apmeklē Ukrainu, jo, manuprāt, mūsu balss tiks uzklausīta un sadzirdēta labāk. Ja mēs redzēsim eh, šos eh, konkrētos jautājumus, kā tie tiek risināti uz vietas. Eh, esmu nobažījusies ka par to, ka daudzas lietas var iegūt citu pavērsienu, taču mums nevajadzētu pieņemt pārsteidzīgus lēmumus. Harms sakundze, un tagad uz vienu minūti Kamīnska kungs. Ļoti Šķiet, ka ļoti daudz ir piedalījušies oranžajā revolūcijā, un mēs vienmēr esam pasvītrojuši to, ka mūsu darbs Ukrainā nebija saistīts ar konkrētu politisku grupu, taču mēs atbalstām Ukrainas brīvību un neatkarību. Šodien Mums, kā Eiropas parlamentam, aizstāvot uh, Ukrainas tautas neatkarības centienus un aizstāvot Eiropas vērtības Ukrainām un cilvēktiesības, ir jāapzinās, ka pašreizajā veidā sagatavotā rezolūcija ne varēs palīdzēt mūsu Ukrainas draugiem. Drīzāk tā nodos Ukrainu Krievijas rokās, piešķirot argumentus tiem, kuri saka, nav vietas Ukrainai Rietuma Eiropā. Mums ir jātur augstu Eiropas stand standārtu Ukrainā. Un jāsakot tam, lai šie standārti tiktu piemēroti. Un mēs nedrīkstam ļaut Ukrainai attālināties virzienā uz austrumiem. Es ļoti augsti vērtēju rezolūcijas autoru darbu, kurš, eh, kurš tik lielu vērību pievērš eh, cilvēktiesību jautājumiem. Un paldies, ka Minska kungs tālāk. Uz vienu minūti Belderkungs, Eiropas Brīvības demokrātijas grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Ukraina. Nebaidos teikt šos vārdus. Pagājušās nedēļas sākumā darīja zinām Nīderlandes presē, ka eh, rietumi ir mežonīgi. un rietumu investori baidās no Ukrainas, viņas acīja. Tomēr šķiet, ka Ukrainā ir ļoti augsts korupcijas līmenis. Un arī ļoti daudz ekspropriācijas, kas ir saistīts ar šo uh, korupciju. Nevarētu teikt, ka tā ir rietumnieku vaina. Eiropas Savienības dalība valsts valstis, kā šķiet, turpina lielā mērā investēt Ukrainā kopš 90. gadu beigām. Un es gribētu zināt, vai jūs zināt, kādas ir Eiropas investoru bažas Ukrainā un e, kādas pasākums ir veikusi komisija, lai Eiropas investoru leģitimās intereses tiktu aizsargātas. Jo galu galā, ja ir investīcijas, tad tās būtu jāaizsargā. Es nezinu, vai Ukraina varētu kļūt par Eiropas Savienības dalību valsts, taču ir jāsaglabā vēl skaidrs saprāts, bet jāapzinās, kas notiek šajā valstī, gan strādājušais ar gatības ziņā, gan investīcijas ziņā. Paldies, tālāk uz vienu minūti. Melcerkungs eh, no pie grupām nepiedarošo deputātu vārdā. Paldies, priekšsēdātājs. Eh, Dažus mēnešus pēc eh, prezidenta vēlēšanām februārī, kuras notika Es konstatēju, ka oranžās revolūcijas demokrātijas sasniegumi ir izzuduši, pats, ja finanšu tirgi uzskata, ka Ukraina ir e, stabilāk nekā oranžās revolūcijas laikā. Tomēr e, demokrātija tādā pašā veidā neizplatās visās valstīs un netransponējās visās valstīs vienādā veidā. E, prezident Eh, pozīcija ir pieaugusi, parlamenta pozīcija eh, ir mazinājusies. Mēs nevarētu teikt, ka būtu bijusi eh, prezidentāla sistēma pirms tam. Un runājot par preses brīvību, mums rodas jautājumi par prezidenta nodomiem. Ukraina kas ir viena no vistrūcīgākajām kontinentu valstīm, ja tā vēlas attīstīties ekonomiski, tad viņš var ļoti ilgu laiku palikt valdībā un Eiropas Savienībai tas ir jāapzinās. Paldies! Un tagad mēs pārējām pie runātājiem, kur uzstājas paši savā vārdā, un pirmais Šaflinkungs uz divām minūtēm. Uh, thank you, President, Commissioner. Um, Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs tendences uh, Ukrainā uh, ļoti labi raksturo, ka vāra uh, nes korupciju. Pašreizējā elite ir pie varas kopš Janukoviča ievēlēšanas un notiek varas koncentrācija Tas viss ir vēl šokējošāk, ja mēs atceramies prezidenta vēlēšana rezultātus, kas Janukovičam deva mazu uh, vairākumu un demonstrēja, ka viņam bija spēcīgs atbalsts uh, valsts austrumos un dienvedos un tikai. Tomēr, un šeit tiešām parādās šokējošākā iezīme Ukrainas politikā, ka šobrīd ir bijusi ļoti stabila uh, virzība, lai um, marginalizētu citus varas centus, mēdījus, opozīciju, valsts. Uh, administrācijas neatkarība, tas viss ir eh, skarts un ietekmēts. Vēl vairāk slepenā policija var ļoti uh, spēcīgi iejaukties valsts uh, iekšējās lietās. Tas viss ir ļoti skumīgi nākotnē, tīpaši, ja Ukraiņi patiesi vēlas uh, soļot Eiropas virzienā, jo uh, Janukovičs šobrīd uh, būvē Ukrainu prom no Eiropas. Uh, Izmaiņas tāpat laikā ir nesuši zinām stabilitāte valstī, bet arvien vairāk šī stabilitāte uh, rada tādu nekustīgumu. Tāpat laikā ir taisnība, ka Janukovičs ir uzlabojis eh, attiecības ar Krieviju, bet tāpat laikā ir pieņēmis zinām pakļautību Krievijai, un tā ir jauna tendence. Vai Ukrainas sabiedrība pieņems šo transformēšanos? Tas paliek atvērts jautājums. Paldies, kolēģi. Paldies, <clears throat> kolēģi. Uz vienu minūti kolēģis Mareks Sīvečs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs raugāmies, kas notic Ukrainā, vai tas būtu valsts apsvērums vai, vai armijas iejaukšanās, jo tikai saskaņā ar šiem nosacījumiem lietas tiktu risinātas tādas, kā tās ir iekļauts deklarācijā, dominētu tādas formulējums, kas ir iekļauts šajā rezolūcijā. Uh, Valoda, kas tiek izmantot šajā rezolūcijā, ir valoda saskaņā ar kuru tiktu nosodīti tie, kas ir izdarījuši reālus noziegumus, bet uh, Eh, tas neatspoguļo Ukrainas situāciju. Kas notiek Ukrainā? Mēs izmantojam tādu valodu, kurā no vienas puses tiek norādīti visi pozitīvie elementi, bet no otras puses tie, kas, tie, kas nepatīk mums. Mēs eh, izmantojam negatīvu to toni. Mēs esam palīdzējuši demokrātijai, mēs esam palīdzējuši tikt galā ar negatīvo situāciju, kura mūs neapmierina, un šobrīd mēs esam tādā situācijā, kad e, sekas ir negatīvas, taču Es nedomāju, ka šādā veidā eh, sagatavojot rezolūciju mēs nonāksim pie risinājuma. Mums ir jāapzinās, ka pēc Timašenko eh, zaudējuma vēlēšanā situācija eh, ir grūta, taču mums ir jā, jāprot, jāmēģina risināt šo situāciju. Paldies. Nākošais runātais Kova. Ko, Paldies par šo komisāra Fūles uzstāšanos bija ļoti eh, interesanti uzstāšanās un saprātīgi uzstāšanās Ukrainas sakarā. Visi esaudāti eh, parāda, ka Ukraina ir vienīgā bijušās eh, PSRS valsts, kura ir E, noturē, e, noturējusi normālas vēlēšanās un demokrātiskas vēlēšanās, es domāju, ka būtu liela kļūda no parlamenta puses pies, pieslieties taut, e, tautas partijai. Mums ir jāpalīdz Ukrainai, un tagad es gribētu vērsties pie mūsu Ukrainas viesiem. Ukrainas vieta ir šeit, šajā sēžu zālē, tāpēc mēs uh, piemērojam Ukrainai tādus pašus kritērijus, e, kādus mēs piemērojam Eiropas valstīm. Jebkura problēma, lai cik tā būtu niecīga ar cilvēktiesībām Ukrainā, vienmēr tiks komentēta šeit. Sapratīsim to Un saprotiet arī jūs to, Ukrainas brāļi. Un tad, kad būsiet Eiropas Savienībā, un jau šobrīd eh, pret jums izturēšanās ir Eiropas standarta augstumos. Un esiet vienoti attiecībā pret Eiropas eh, Savienību. Jums ir konflikti valsts iekšienā, mēs tos novērojam, bet esiet vienoti attiecībās pret Eiropas Savienību, Eiropas parlamentu vai jūs pārstāvētu oranžos, dzeltenos vai zilos spēkus, jūsu vieta ir šeit, jūs tur, eh, šeit nonāksiet. Mēs zinām, ka tas nebūs tik drīz, bet mēs eh, vēlamies jums pasniegt roku. Es piekrītu Rebekai Harmsai. Šīs rezolūcijas eh, laiks bija paredzēts pēc vēlēšanām, un pēc vēlēšanām mēs varam nākt klajā ar kopēju pozīciju divām partijām, lai arī Eiropas, divā, divām pusēm, lai arī Eiropas parlaments būtu iesaistījies. Tālāk Vaiders kundze uz divām minūtēm godātie kolēģi ukraina ir valsts ar lielu stratēģisku nozīmi eiropas savienībā tāpēc mēs nevaram palikt vienaldzīgi pret to kas šajā valstī notiek. one oktobrī desmitiem tūkstoši ukraiņu izgāja ielās protestējot pret janukoviča iniciētajām un īsi pēc prezidenta ievēlēšanas nomainītās konstitucionālās tiesas apstiprinātajām izmaiņām valsts konstitūcijā. šīs reformas tika veiktas bez demokrātiskas apspriedzes nesaskaņojot ar venēcijas komisiju izmaiņas mazina varas līdzsvaru un apdraud tiesu varas neatkarību ukrainā. tiek apdraudētas arī ekonomiskās reformas. mūsu ukrainas draugi izsaka bažas par tuvojošos vēlēšanu organizāciju par valdošās koalīcijas pārstāvju pārsvaru centrālajā vēlēšanu komisijā tiesu sistēmas izmantošanu politiskiem mērķiem nevalstisko organizāciju ierobežošanu un valsts iejaukšanos opozīcijas partiju darbībā. tieši tāpēc šī rezolūcija tieši tagad ir vajadzīga. diemžēl valdošā koalīcija ukrainas parlamentā noraidīja opozīcijas priekšlikumu ar kuru dalība eiropas savienībā kļūtu par ukrainas ārpolitikas prioritāti. tomēr mums ir jāturpina uzsvērt sadarbības nozīme ar ukrainu jāseko noslēgto vienošanos izpildei eiropas savienībai ir jāpieprasa un vienlaikus jāpalīdz apkarot korupciju nodrošināt mediju brīvību. situācija kad mediju magnāts vienlaikus vada valsts drošības dienestu un ir augstākās tiesu padomes biedrs kuras spēkos ir pieņemt un atlaist tiesnešus neraksturo demokrātisku valsti visbeidzot ir nepieciešami arī praktiski pozitīvi soļi no mūsu puses paredzot gan bezvīzu režīmu ieviešanu nākotnē gan sadarbību ekonomikā īpaši enerģētikas jomā vienlaikus sagaidot ukrainas demokrātisku attīstību un tas būtu nākošās rezolūcijas uzdevums ko mēs varētu eh, izveidot pēc vēlēšanām kur mēs varētu skatīt enerģētikas ekonomikas un citus ukrainai svarīgus jautājumus. paldies! Gracias, Tengo a dos. Vaideris kundze, paldies, un tagad eh, divi kolēģi grib uzdot uh, eh, divus jautājumus. Vaideris kundze, vai esat gatavi atbildēt viņiem? Ai, dos kolēģis. Divi kolēģi vēlas jums uzdot jautājumus. Vai jūs esat gatavi atbildēt uz šiem jautājumiem? Lugar... Eh, Pirmkārt, sievietes kungs. I have a very simple question because I, uh, maybe. Ļoti vienkārši jautājums, iespējams tā bija tulkojuma problēmu, taču jūs sacījāt, ka pašreizē Ukrainas valdība ir noraidījusi turpmāko dalību Eiropas Savienībā. Cik man zināms, eh, prezidenta deklarācija un oficiālie paziņojumi no Ukrainas parlamenta. Dalība Eiropas Savienībā ir viena no galvenajām prioritātēm. Tāpēc jautājums ir, vai jūs eh, Es nesapratu, vai jūs ne, nes, eh, pārpratāt Ukrainas prezidentu. Paldies, Sīvieča kungs, turpin priekšsēdētājs Vaiders kundze, vai jūs varat atbildēt? Jums ir 30 minūtes. Jā, es labprāt precizēšu šo jautājumu. Acīm redzot, tas ir neprecīzs tulkojums bijis. Ukrainas prezidents ir paziņojis par gatavību turpināt tuvinošanos ar Eiropas Savienību. Tomēr, diemžēl, par pirmo prioritāti dalība Eiropas Savienībā atbilstoši Ukrainas parlamenta lēmumam nav kļuvusi. Eh, madam Harms, you want to put a question? Hārms sekundze vēlties uzdot eh, jautājumu 30 sekundes jums ir. Es gribētu uzdot eh, jautājumu kolēģiem. Tekstā Mēs iekļāvām visus punktus, kas pauž mūsu bāžas saistībā ar varas ļaunprātīgu izmantošanu Ukrainām. Ar šo tekstu pēc divām nedēļām, kāpēc mēs nevarētu doties uz Kijevu, lai apspriestu uz vietas un pēc tam pieņemtu lēmumu par to veidu, kā mēs turpinām darbu. Balstoties uz mūsu delegācijas pieredzi līdz šim, es domāju, ka manis piedāvātais ir vislabākais risinājums, kā turpināt darbi, tīpaši, ja mēs gribam ietekmēt demokrātiski situāciju mani personīgi tomēr es nezinu kāpēc godātā harms kundze bet mani personīgi arī pēc mūsu dalības ukrainas samitos mani tomēr uztrauc šie signāli kas pašlaik pienāk no mūsu ukrainas draugiem par centrālās vēlēšanu kustības eh, komisijas sastāvu par mēdīju brīvību par nevalstisko organizāciju ierobežošanu tas viss pastāv un tieši tad ja mēs izteiksim savas bažas par to tad manā skatījumā reģionālās vēlēšanas varētu noritēt dzīvot daudz labākā gaisotnē. mums neviens neliedz nākamajā nedēļā doties uz ukrainu arī ar mūsu rezolūciju mums neviens neliedz sagatavot vēl citu rezolūciju kā es teicu par ekonomiskiem jautājumiem tas mums noteikti ir jādara bet šīs bažas par demokrātiskās situācijas pasliktināšanos mums diemžēl jeb es domāju mums Es eh, jums piedāvāju izteikties brīvā mikrofona procedūrā. Mēs nevaram tagad izveidot debates, eh, kad 40 kolēģi ceļ savas kartītes, jo šajā gadījumā ir arī citiem kolēģiem, kam ir tiesības izteikties, kas ir iekļauti runātāju sarakstā un paliek bez vārda. Ja jūs vēlaties, lūdzu, varat pieteikties eh, brīvā mikrofona procedūrā, un tad varēsiet izteikties nākošais runātājs Viģēņins uz vienu minūti. Priekšsēdātāji komisāra kungs, cienījamie kolēģi, es gribētu teikt, ka eh, šīs dienas debašu karstums parāda, ka šīs debatas ir sasteigts tās nebija vajadzīgas un nav īstais laiks šīm debatēm. Ir īpaši pieņemt rezolūcijas par Ukrainu šodien vai rīt. Gribu atgādināt, kā pirms sešiem mēnešiem valsts bija tādā brīvā kritienā un uh, praktiski iestājās haoss. Uh, politiski, ekonomiski, finansiāli valsts bija nestabila, tā bija, es pat varētu teikt, dziļā krīzē, un tagad ir pavisam cita aina. Mums ir jāatzīst, ka pēc dažiem mēnešiem E, pa dažu mēnešu laikā šī valdība ir atjaunojusi, zinām, stabilitāti valstī, gan ekonomiski, finansiāli un citādi. Ir problēmas, to mēs nenoliedzam, bet ir jāatzīst, ka uh, Viņi dzird mūsu balsti, balsi un korektīvi pasākumi ir veikti. Piemēram, uh, ar vēlēšanām saistīti jautājumi, dažas vēlēšana procedūras ir notikušas izmaiņas. Un, kā es teicu, mūsu balss uh, tiks dzirdēt, ja mēs katru reizi neklaigāsim, bet ja mums būs tāda, nu, kārtīgi atbilstoša pieeja Ukrānai. Tāpēc, domāju, mēs izdarītu tikai tādu sliktu pakalpojumu mūsu parlamentārai komitejai, kas dosies uz Ukrainu pēc desmit dienām. Mēs uh, paši sev darīsim sliktu šādā veidā, jo mēs grausim, mazināsim savu lomu, pieņemot šādu rezolūciju desmit dienas uh, pirms uh, šī brauciena. Tā agrāk nekad nav noticis, un tas ir skaidrs uh, centiens ietekmēt vēlēšanas. Mēs nedrīkstētu ļaut mūsu parlamentam piedalīties šajā spēlē, tāpēc es gribu ierosināt, ka mēs atceļam rezolūcijas pieņemšanu un mēs lūgsim kolēģiem parlamentārās sadarbības komitejā pārbaudīt ar kolēģiem tur, pārunāt šos jautājumus, un runātājs tiek pārtraukts, acīm redzot pārsniedz runāšanas laiku. Nākošais runātājs uz pusotru minūti Ungure Āno. Uh, Priekšsēdētāji jaunās Ukrainas uh, varas uh, iestādes ir jaunas tikai vārda ziņā. Atgriešanās pie autoritīviem pasākumiem jau ir ierasta. Juridiskais ietvars vēlēšanām var uh, apdraudēt opozīcijas spēju piedalīties. Konstitūcija tika izmainīta un de facto prezidentālais režīms principā ir atgriezies. Uh, masu mēdī un uh, pilsoniskā sabiedrība visu laiku saņem lielu spiedienu un slepenie dienesti uh, šķiet ir atgriežušies padomi laikos. Mums šķiet ir pienācis laiks tīri paust savas bažas ar rezolūcijas palīdzību. Ukrainas varas iestādēm būtu jāsaņem šis signāls, kā ciešākas saiknes ar Eiropas Savienību nevar garantēt ar, tikai ar draudzīgām deklarācijām. Nedemokrātiska Ukrainas valdība nevar būt uzticams partneris Eiropas Savienībai, it īpaši strateģiski jūtīgā uh, zonā Melnajā jūrā. Paldies! Este... Un pēdējais runātājs ir Svobodas kungs, kurš uzstāsies vienu minūti. Danke, Herr Präsident. Ich glaube, wir alle müssen unsere Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs visi, uh, mums visiem ir jāuzņemas savi pienākumi. Ukrainas valdība, ja mēs runājam par preses brīvību un uh, tiesiskumu, tātad valdība to ir nodrošinājusi. Un Protams, arī opozīcijai ir jāpilda savu pienākumu. Šeit nevajag izprasīt kaut kādu dezinformāciju, jo, ja mēs skatāmies uz uh, jūsu rakstīto un to, kas ir norādīts jūsu rezolūcijas projektā, um zeigen, dass wir nicht Teil der innenpolitischen Auseinandersetzung werden. Un mums ir jādomā par to, ka mēs nevaram, nedrīkstam iesaistīties iekšējās politikas debatēs. Mēs nevaram šeit aizstāvēt viens vai otrs, tas nav mūsu uzdevums. Un ārlietu komitejā notiks eh, diskusijas, pēc tam vēlēšanas, pēc eh, tam parlamentārā jauktā komiteja apmeklēs eh, Ukrainu. Un es domāju, ka vajadzētu ap, vajadzētu pēc vēlēšanām, kad mēs varēsim pateikt, vai notika viss labi vai slikti. Mēs to nevaram pateikt pirms vēlēšanām, tas nav mūsu uzdevums, un es gribētu Eh, būt taisnīgiem, kā mēs vien, vienmēr esat Gālerkungs. Jūs parādījāt zilo kartīti. Eh, vēlties uzdot jautājumu uz 30 sekundēm. Eh, es biju brīvā mikrofona procedūrai, šai, un tajā gadījumā man būs viena minūte. Tāpēc, ka mums jau ir vairāk nekā divkārt uh, liels runātājs skaits salīdzinām ar to. Un vispirms mēs dosim vārdu Kolārskas Bobīnskas kundze. Uz no tā nav klāt. Labi, atzīmējam, dodam vārdu. Lukaševskas kundzei. E, Paldies, priekšsēdētāji. Kāds, kurš e, nepazīst sociālismu sistēmu, nesapratīs tautu, kura ir dzīvojusi mēdīju tiesību un e, individuālo brīvību ierobežojumus. Viņi nesaprot to, ko ir šie cilvēki izcietoši Es eh, eh, gribētu runāt par viņu šaubām šobrīd. Bet mums ir jāņem vērā arī izmaiņas, kaut vai nelielas izmaiņas. Nesenās demokratiskās vēlēšanas, eh, kuras novēroja mūsu parlamentu kolēģi, es gribētu jūs saprast simtiem tūkstošu jauno ukraiņu, kas ar cerībām raugās uz mums, lai izveidotu uh, demokrātiju un pilsonisko sabiedrību. Ir ļoti viegli kritizēt. Esmu polietis, ļoti labi atceros. Mums kādreiz palīdzēja, mēs ar to lepojamies. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu eh, norādīt, ka runājot par rezolūcijas eh, pieņemšanu tik īsā laikā, pirms eh, nu pat paredzētajām vēlēšanām. Un arī domājot par to, kādas attiecības ir starp Eiropas parlamentu un Ukrainas valdību, tad visā tajā kontekstā ir jāatzīst, ka uh, mums ir jārespektē šī jaunievēlētā valdība un jāatzīst, ka demokrātiskās procedūras uh, tiek nodrošināts vēlēšanās un tāpēc viņiem ir tiesības turpināt darbu, tā kā viņi to ir iesākuši jebkurai jebkura rezolūcija ir eh, jāatliek līdz notiks vēlēšanas. Paldies! Paldies, Ovīri kundze, nākošais runātājs. Mikro, mikro. Ieslēdziet mikrofonu. Jā, paldies, es atvainojos. Priekšsēdētāji, man bija jautājums eh, labai manai kolēģei Vaiders kundzei. Elon. Bet es gribētu pastāstīt, kas mani satrauc võtta nüüd ja homme kohe ei lange just. fakts ka mēs gribam šodien vai rīt apstiprināt uh, rezolūciju par ukrainu uh, laiks nav izvēlēts pareizi un uh, ukraiņi nesaprastu mūs šajā gadījumā šodien mums ir priekšā rezolūcijas projekts un tonis tajā nav atbilstošs un tur ir arī dažas faktu kļūdas. Vaiders kundze atsaucās uz faktu, ka uh, Venecijas uh, komisijas uh, priekšsēdētājs ir kritizējis konstitūcijas labojums. Man ir vēstule no kurā ir, uh, viņa ir paudusi savas bāžas, ka uh, šāds punkts ir iekļauts rezolūcijā, bet uh, tas neatbilst faktiem. Migaiska kungs nākošais runātājs. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es pridatnā. Es uzskatu personiski nevis kā Viģeņina kungs, ka tās ir lieliskas debatas. Ļoti rēti. Eh, ļoti rētas debats par to, ka Čevskas kundas uzstāšanās eh, parāda to, Eh, ka tas ir nozīmīgs jautājums apspriests, ir, ir, ir jāapzinās, ka mūsu sociālistu kolēģi labi pārzina situāciju, un pirms vēlēšanām nevajag pieņemt nepareizus lēmumus komisārs Fīle un Rebekai Hārmsai arī viņiem ir taisnība, tad, kad mēs sastopamies ar lietām, kas mūsos vieš bāžas, tad eh, ir jānosūta attiecīgi signāli. Ja mēs vēlamies, lai mūsu Ukrainas draugi būtu kopā ar mums šajā sēžu zālē, ja tāda ir mūsu vēlēšanās, tad mikrofons tiek atslēgts. Senor prezidente, eh, Zpamatujte se, kolegové, zkuste výjimečně přemýšlet. Za týden nezměníte, vážení kolegové a milé kolegyně, ani... Paldies priekšsēdētāji. Palūkosimies uz situāciju. Mēs nevaram izmainīt vēlēšanu komisiju vai uh, vēlēšanu likumus, kas pastāv Ukrainā. Tā tad. Ko tas reāli nozīmē? Mēs esam satraukušies par uh, demokrātiskiem procesiem valstī. Es piekrītu, ka Minska kungam, ka. Uh, Mums jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu labākus apstākļus eh, demokrātijai, demokrātiskajiem procesiem. Ir jāatbalsta demokrātiski ievēlēta valdība. Varbūt tas dažiem nepatiks, bet domāju, ka mums vajadzētu atlikt šo rezolūciju. Par paškā. Paldies, kolēģi. Un tagad paškas kungs nākošais runātājs. Ukraina ir puļa. Paldies. Komisāra kungs, priekšsādātāja Ukraina ir viena no tuvākajiem potenciāliem partneriem Eiropas Savienībai. Ukraina ir daudz tuvāk civilizācijas ziņā Eiropai nekā turki vai albāņi. Oranžie politiskie spēki uzvarēja pagājušajā reizē un Janukovičs bija opozīcijā ļoti ilgu laiku. Mums ir jāatzīst, ka Janukovičs varētu atcerēties eh, šo iepriekšējo periodu, kad arī viņu oranžie spēki nolika malā un Eiropas uh, Savienībai bija tāda līdzjūtīga, diezgan nosodoša attieksme. Domāju, ka mums ir jāveido savstarpēji sapratnes uh, atmosfēra, jāskaidro valdībai, ka opozīcija ir sava leģitīma loma demokrātiskā saviedrībā, un mums ir jāskaidro uh, opozīcijai, ka, ja vien tā nav uzvarējusi, atvainojos, eh, tiek pārtraukts runātājs, eh, laikam darbkārtības jautājums, reglamenta jautājums. Gālerkungs, vai jums ir reglamenta jautājums, saka priekšsēdētājs? Paldies. Eh, personīgi tika, minēts, tika citāts manis teiktais, es tāpēc gribu atbildēt vienu minūtu pēc tam. Jā, vēlāk. Tagad Obermājera kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas energotirgus būtu projekts, kurā būtu jāiesaist arī Ukraina. Tas būtu ārkārtīgi labi, jo domāju, ka ir bijušas uh, dažas konkrētas problēmas, ir bijis uh, šis gāzes strīds starp uh, Krieviju un Ukrainu. Uh, kurš īpaši smagi skārda Eiropas Savienības dalību valstis. Krievija nogrieza gāzes piegādes, notika strīdi par cenām. Austrijā un Ungārijā nenotiek gāzes piegāda, un komisijai tika prasīts izvērtēt situāciju energo kopienā un palīdzēt Ukrainai nodrošināt to, lai piegāžu drošība Eiropā varētu tikt nodrošināta. Šajā situācijā jāizturās nopietni un domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt piegādes mūsu dalību valstīm. Paldies! Делкчевском заявард. Господин президент, Европейският парламент винаги е под... Paldies, priekšsādātāji! Eiropas parlaments vienmēr ir atbalstījis Ukrainu tās ceļā uz demokrātiju, balstoties uz uh, tiesiskumu. Un uh, kā valsts, uh, kurai ir kopīgas vērtīgas, vē, uh, ir kopīgas vērtīgas ar mums, ir jāsaprot, ka vēlēšanas ir uh, politisks uh, termometrs. Tas parāda institūciju stabilitāti, politisko partiju briedumu un sabiedrības viedokli. Mēs pozitīvi vērtējam uh, domu, ka uh, Ukraina ir uzaicinājusi novērtotājus vēlēšanās, jo viņu līdzdalība noteikti dos ieguldījumu demokrātijas nodrošināšanā un vēlēšanu norisē un nodrošinās turpmāku uh, neutralitāti ir uh, Ukrainas institūcija darbā. Ukrainai ir jāgarantē līdzsvars, tātad varas līdzsvars valstī. Ukraina var paļauties uz Eiropas Savienību, un Ukrainai ir jāpadziļina savas reformas. Uh, un Eiropas Savienības atbalsts eh, turpinās šīs valsts eh, attīstību. Paldies! Blinkeviča Ulte nākošā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji! Pagājušajā nedēļā Ukrainas eh, prezidents apmeklēja manu valsti Lietuvu un vēlreiz lika noprast, ka Ukrainas mērķis ir iestāšanās Eiropas Savienībām ka apzinoties to, ka būs jāveic daudzas reformas gan cilvēktiesību jomā, gan cīņā pret korupciju, cīņā pret nabadzību. Bet es piekrītu kolēģiem, kur izteicās šeit eh, parlamentā par to faktu, ka mēs nedrīkstam aizvērt durvis Eh, Ukrainā ir eh, priekšā. Tā ir sava vieta Ukrainā. Eh, mums ir jāizturas kā pret līdzvērtīgu partneri. Nākošais runātājs. Baigals. Ukraina je velika in pomembna država. Paldies, priekšsēdētāji. Ukraina ir liela un uh, liela valsts un būtisks Eiropas Savienības partneris. Un tā ir nenoliedzama ir Eiropa, Eiropas nākotne, un tas būtu uh, pozitīva un ļoti noderīga šai valstī, ja tā ja tajā tiktu atbilstoši izsvērti visi plusi un mīnus, es domāju, ka šai pieeja jābūt līdzsvarotai. Un Gluži tāpat kā visās citās valstīs, kur demokrātiskas vēlēšanas tiek noturētas, opozīcija ir neapmierināta, ja tā zaudē varu. Tomēr tai būs eh, dotas citas iespējas turpmākās vēlēšanās, tāpēc nav jēga uzklausīt tikai vienas puses loģiku, un mums vajadzētu uzticēties eh, veseliem saprātam. Paldies, Tanakungam vārds. Paldies! Uh, Ukraina ir mūsu strateģiskais partners un ceru, ka reiz kļūs par Eiropas Savienības dalību valsti, bet man ir zināms šaubas, tāpat kā daudziem runātājiem, par Eiropas parlamenta rezolūcijas atbilstību tieši pirms vietēm vēlēšanām, un mana ECR grupa ir iesniegus vairākus grozījumus, lai padarītu rezolūciju līdzsvarotāku. Janukovičs uzvarēja vēlēšanās demokrātiski, uh, kaut arī ar mazu pārākumu, un uh, tik tiešām, jā, pastāv dažas satraucošas autoritāras tendences Uh, arī centieni ietekmēt uh, mēdīju brīvību, tāpat arī oligārhu darbību, bet rietumi vēro visus šos procesus ļoti cieši, un Janukovičs ir zemes spiediena. Oranžās revolūcijas mantojums joprojām ir spēcīgs, un uh, Ukrainas pilsoniskā sabiedrība ir joprojām spēcīga. Visi zina, un man ir cieši saiknes ar opozīcijas vadītājiem. Domāju, ka mums tāpat laikā vajadzētu izvairīties no pārliekas iejaukšanās Ukrainas iekšējās lietās jo tas var um, kā bumerāns atnākt atpakaļ mūsu parlamentam. Paldies, Tanaka kungs tiek pārtraukts, jo viņš ir izslēdzis, izsnie, iz, izsmēlis savu runāšanas laiku. Tālāk Babinskas kundzei vārds. Kuja bardzo. Paldies. Paldies. Lūk, tie paši argumenti tika pieminēti pirms prezidenta vēlēšanām, tad, kad parlamentā mēs uh, Eh, lēmām par savu pozīciju attiecībā uz Ukrainu pēc vēlēšanām. Mēs izlēmām sagatavot rezolūciju pēc vēlēšanām. Tā arī notika. Mēs aicinājām eh, eh, opozī... valdību respektēt cilvēktiesības, biedrošanās brīvību. Lūk, ir pagājuši kopš tā laika daži mēneši, un mēs redzam šodien, ka situācija nav īstenojusies, šīs lietas nav īstenojušās, kas ir tiešām jādara, jā, jāveic lielāks darbs, lai iesakņotos demokrātija Ukrainā. Šis pašvaldība vēlēšanas arī e, ir iespēja pārkāpt cilvēku, e, pārkāpt noteikumus. Paldies! Mēs Pēc brīvā mikrofona procedūras dosim vārdu komisijai, lai var reaģēt saistībā ar kolēģu uzstāšanos komisijas pārstāvis. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, par to, ka man ir šī iespēja atbildēt uz uh, to, kas šeit tika runāts šajās ļoti interesantajās debatēs. Un es vēlētos sadalīt savu atbildi trijās daļās. Pirmkārt, ļaujiet man eh, atbildēt uz eh, konkrētiem jautājumiem attiecībā par biznesa vidi. Jā, protams, ir jādara vairāk Ukrainā šajā jomā. Tas ir pilnīgi skaidrs. Un es šo jautājumu esmu pacēlis jau vairāk kārt Un eh, tas ir asociācijas padomas ietvaros noticis un arī citu, eh, tikšanā, citās tikšanās reizēs runājot arī premjerministru Zārovu pagājušajā nedēļā. Un ir virkne neatrisinātu jautājumu. Piemēram, iespējas atgriezties pie dažiem likumu grozījumiem, eh, kas pašlaik tiek diskutēti. Ukrainas parlamentā. Ir jādara daudz vairāk runājot par tiesiskas valsts veidošanu. Un Īpaši runājot par metālu lietu, par ko uh, ir liela interese pēdējās dienās. Eh, tālāk runājot arī par PVN jautājumu, arī tas ir jautājums, kas ļoti interesē mūsu uzņēmējs. Un eh, kontakti ar uzņēmējiem, eh, piemēram, liecina par to, ka mūsu uzņēmējiem ir nepieciešama aizsardzība, viņu interešu aizstāvība. Jāsaka, tas viss nav viegls process Nē, mums, ne Ukrainai, mēs esam iesaistīti, protams, šajā procesā, bet process ir process. Piemēram, deklarācijas par ar Eiropu saistītu nākotni var jau būt, var palīdzēt, taču tas pats par sevi nekādus rezultātus nedos. Varbūt ir vienkārši jāveido vairāk ar Eiropas Savienību saistītu lietu pašā Ukrainā. Viņiem ir vajadzīga mūsu palīdzība, viņiem ir e, vajadzīgs arī, lai mēs reizēm, tā teikt, turētu rokas pulsu un novērtētu situāciju. Taču, e, kas mums nav vajadzīgs, mums nevajadzētu iesaistīt, nevajadzētu iesaistīties nevajadzīgās debatēs un nevajadzētu nekādā veidā graut e, stabilitāti, bet tāpat laikā mūsu vērtības ir negrozāmas. Nu, runāju, komentējot uh, rezolūciju, nu kas es tāds esmu, ka es varu atļauties to darīt, bet es domāju, ka tas fakts, ka šīs debatas ir notikušas, jau ir vērtība pašas par, pati par sevi. Tas ir vērtīgs signāls. Un ir labi, ka uh, parlamenta delegācija pavisam drīz dosies uz Ukrainu. Uh, un nodos eh, vairumu šo eh, ziņu Ukrainai, kas, es uzskatu, palīdzēs. Tā ir vērtīga informācija, un mēs gaidām, ka 31. Eh, oktobrī notiekošās pašvaldību vēlēšanas apstiprinās to, ka Ukraina atrodas uz demokrātijas ceļa. Un šeit es varbūt arī vēlētos apstāties. Paldies, komisāri. Un saskaņā ar 151. Mm, eh, pantu eh, vārds Gālerkungam. Lūdzu jūs izteikties ļoti īsi. Jā, Jā, paldies. Es vēlējos atbildēt uz Svobodas kunga komentāru, jo tas, ko viņš sacīja, nebija pilnīgi pareizi. EPP rezolūcijā mums bija tāds ironisks citāts no Venēcijas komitejas, un eh, es pārbaudīju, kas tur konkrēti ir teikts, un no rezolūcijas tas tika izņemts, vērā, tā, izņemts ārā, tā kā to pieminēt šeit ir vienkārši nekorekti. Uh, Runājot par asociācijas grupu, jūs runājat par konstitūciju un tiesiskumu vispārējos vilcienos, taču slepenā dienesta uh, upuri un eh, opozīcijas partijas vienkārši netiek pielaists pie, netiek pielaist pie vēlēšanām. Tātad tas viss notiek pirms vēlēšanām, un tas ir arī jāsaka pirms vēlēšanām. Un nevar šeit runāt par to, ka tiek ievērota Eiropas standarta. Tā tad jūs pieņemat, ka Svobods kungs izmanto šo pašu pantu, lai atbildētu jums. Svobods kungs arī lūdzu izteikties ļoti īsi šajā sakarā. Paldies, priekšsēdētājs. Nedomāju, ka šeit mums vajadzētu izvērst divu cilvēku diskusiju, taču jūs ļoti labi zināt, ka, ka grupas vārdā Mēs uzskatām, ka slepenais dienas, protams, ir atbilstīgi jākontrolē tam, tā ir jābūt demokrātiskā valstī. Es domāju, ka būtu atbilstoši un pieņemami, lai mēs eh, atbalstītu, eh, pieņemt rezolūciju ar tādu plašu atbalstu. Varbūt par to jūs varētu vēlreiz padomāt. Paldies, Svobodas kungs, un ar šo uzstāšanos esam pabeiguši šī darba kārtības punktu, esam saņēmuši sešus rezolūcijas priekšlikumu vienu no liberāļiem, vienu no eh, goja, vienu no zaļiem, vienu no sociālistiem, no, vienu no konservatīviem, reformistiem un vienu no tautas partijas. Šis punkts tiek slēgts un balsošana notiks rīt eh, pusdienlaikā. Ir atlikušas sešas līdz septiņas minūtes, eh, lai mēs varam iedzert glāzūdens un atpūsties līdz pulksten sešos sāksies jautājumu laiks padomē. Paldies jums visiem kolēģi un kolēģis. Bueno, bueno, bueno, bueno. Pues muy bien.